Good evening, colleagues, ladies and gentlemen. Labvakar, kolēģi, dāmas un kungi. Desmit minūtes pagāja no 11. un 12. stāva, lai nokļūtu līdz mūsu komitejai, bet mūsu referente ir šeit Un pirms es dodu viņai vārdu, ļaujiet man pateikt, eh, darba kārtības pieņemšana. Paredzēts tikai viens temats. Vai piekrītat? Jā, es redzu, visi piekrīt. Tālāk, trešais punkts. Eiropas strateģisko investīciju fonds un budžeta grozījuma numur 1 2015 projekts Eiropas strateģisko investīciju fonds. atzinumu projektu izskatīšanu. Vēlos pateikties referents kundzei, tāpat arī visiem ēnu referentiem, ka tikāt galā ar ziņojumu projektu sastādīšanu. Es saprotu, ka bija daudz sanāksmi tiekoties referentē ar ēnu referentiem, bet pašu projektu sagatavoja referente. ziņojuma projekts ir pieejams tikai angļu valodā, jo ir ļoti cieši termiņi noteikti, kā to pieņēma komiteja. Tūkošanas dienesti sagatavos tulkojumus grozījumu iesniegšanas brīdim. Tas, manuprāt, ir daudz svarīgāk mums visiem lai grozījumi būtu precīzi pieejami visās valodās. Tāpēc jūs redzat referentes grozījums jau šeit, te, te ir redzam, bet tas viss tiks tulkots. Let me remind you, ITRE is involved in this procedure under rule. Atgādināšu, eh, tas notiek saskaņā ar 54. punktu pēc reglamenta saskaņā ar 5. panta 2. apakšpunkta mērķiem ESF un saskaņā ar 8. un 19. panta apvārsni 2020 un uh, Connecting Europe Facility samazinājumu. Esam noslēguši tādu džentlmenisku vienošanos ar transporta komiteju ka veikt samazinājums CF un, vai nē. Divas stundas paredzēts mums šovakar diskusijām, diezgan ilgs laiks. Un visiem jābūt iespējai izteikties, kas to vēlas. Van Bremts kundze, piecas minūtes jums. Vai ar to pietiks? Okay. We will try six. Okay, I agree. Six. Labi, es piekrītu sešas minūtes. Darīšu visu, ko varēšu, lai iekļautos laikā priekšsēdētāji. Mēs jau esam pieredzējuši ātri strādāt ar šāda veida dosjē. Mums ir ļoti ierobežots laiks ziņojumu sastādīšanai, tāpat arī ļoti ierobežots būs laiks sagatavot grozījumus, nonākt pie kompromisu grozījumiem. Uh, sagatavoties balsojumam un tālāk pārēc pie sarunām ar padomu. Bet tas hm, nekādā veidā netraucēs mūsu intensīvai sadarbībai ar ēnu referentiem, citiem deputātiem, tāpat arī eh, citām pusēm ārpus parlamenta, lai nonāktu pie atzinuma ar ļoti precīzi aprakstītu ideju. Vēlos pateikties visiem, kas strādāja, tīpaši šīs komitejas sekretariātu pārstāvjiem, kas brīnišķīgi ir pastrādājuši. Tāpat arī dažādu politisko grupu uzsēt eh, sekretariātu pārstāvjiem. Es domāju, saliekot spēkus kopā, mēs tiešām varam nonākt pie ļoti laba rezultāta. Vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs sagatavojām eh, samērā svarīgu ziņojumu, bet uzskatījām, ka šī ir, šis ir tāds fonds, kur mēs noteikti vēlamies atbalstīt. Mums ir vajadzīgs Eiropas Strateģiski investīciju fonds. Un komisija un Eiropā beidzot virzas prom no taupības režīma, pārējot pie investīcijām izveidojot šādu fondu, mēs varēsim palielināt investīciju apjomu un tas raž, radīs nepieciešamu atbalstu privātiem investoriem, arī rūpniecībai, publiskajām iestādēm, lai eh, veiktu tās investīcijas, kas ir eh, nepieciešams Eiropai. Vēl viena lieta, ko es vēlos īpaši uzsvērt, ir tā, ka pēdējo gadu laikā uh, atsevišķos brīžos vismaz esam izstrādājuši politiku par nodarbinātību, sociālo iekļaušanu, rūpniecību, klimatu, enerģētiku. Tie visi ir svarīgi jautājumi mūsu komitējai. Mums ir jānodrošina, ka šis FC fonds ne tikai atbilst šīm politikām, bet arī kļūst par tādu instrumentu, kas palīdz īstenot visu šīs politikas. Un eh, to vajadzētu veikt, veicinot investīcijas, eh, veidojot tādu ekonomiku, kas balstās uz zemu oglekļu patēriņu, energoefektivitāti, digitālo ekonomiku, pētniecības infrastruktūru, inovatīvu produktu radīšanu. Un tagad iedzināšos ziņojumā detalizētāk. Es jau sacīju sākotnējā diskusijā ka es koncentrēšos uz mūsu ekskluzīvo kompetenci. Tas nenozīmē, ka es e, neiesniedzu nevienu grozījumu, kas iet ārpus e, šīs kompetences, bet e, tas tomēr ir mugurkauls šim ziņojumam, jo tās ir tās joms, par kurām esam atbildīgi, un pārējie grozījumi ir saskaņot ar šādu stratēģiju. Vispirms, no kurienes nāk nauda? Un sākšu ar to, ka uzsvēršu, uh, ka es neapstrīdu ziņojumā stratēģiju vai filozofiju, kuru ierosināja komisija, ka Eiropas Savienības garantijas finansē no Eiropas Savienības budžeta. Es jums visiem ierosinātu piekrist šim principam. Lai nu kā mēs esam pārliecināti, ka šos mērķus nevar sasniegt, vienlaicīgi samazinot tās programmas, kas jau šobrīd darbojas un ir vērstas uz tādu pašu mērķu sasniegšanu. Tāpēc esam pret ierosināto stratēģiju samazināt eh, finansējumu apvārsni 2020 un CF. Šīs programmas eh, cenšas sasniegt tāds pašs mērķis kā EFC Bet, eh, ja mēs darīsim to tā, kā komisija ir to ierosinājusi, tad eh, tas būs zaudējums gan pētniecības un izstrādes jomā, gan eh, Connecting Europe Facility programmā. Mēs esam iecerējuši alternatīvu. Izvairamies no uh, apvāršņā 2020 eh, un CEF samazināšanas, un jūs redzēsiet 18. pāntā un 19. pāntā šīs izmaiņas. Finansējumu var iegūt, lemjot par pakāpenisku finansējumu sniegšanu igadējā budžeta eh, apstiprināšanas procedūrā. EIB garantijas eh, tiek garantētas e, tikko šī regula stājas spēkā. Tomēr, lemjot par šādu fondu ikgadējā budžeta procedūrā, mēs varēsim pasargāt gan CEF, gan apvārsni 2020, izmantot visus mehānismus un elastīgumu e, normas. Paskatīsimies, kāds ir uh, 2014. Uh, gada rezervas. Kolēģi, es vēlos uzsvērt, ka šī stratēģija nav tikai šīs komitejas stratēģija. Paskaroties TRAN komitejas ziņojumu, jūs redzēsiet tādu pašu stratēģiju. Un kas ir svarīgāk, var jau teikt, ka nevēlaties zaudēt līdzekļus apvārsni 2020 un CEF, bet tādu pašu uh, pieeju jūs redzēsiet arī ekonu un budžeta komiteju ziņojumos. Tā, manuprāt, ir pilnīgi skaidra ziņa no parlamenta. Tālāk otrs, uh, kur nauda tiks pielietota. Jūs jau zināt, ko es domāju par to, kā es sacīju iepriekš, tam būtu jāatbilst kopējai uh, vispārīgai politikai, klimata enerģētikas mērķi 2020., 30. un 50. gadam, tāpēc mums ir jāpieturas pie uh, digitālās ekonomikas, uh, zem oglekļu patēriņa un pētniecības jautājumiem. Kolēģi redzēs, ka es īpaši uzsarlieku uz energoefektivitāti, jo es tiešām uzskatu, ka ne jau tādēļ, ka atjaunojumie energoresursi ir mazāk svarīgi vai digitāla ekonomika mazāk svarīga, bet es tomēr uzskatu, ka energoefektivitāte sniedz mums daudz ieguvumu, gan ekonomiski, gan sabiedriski. Mums jau ir bijušas diskusijas iepriekš par saistošiem enerģētikas joms mērķiem. Mums nepietiek joprojām energoefektivitātes projektu projektu sarakstā, ko iesniegšu dalību valstis, redzēsiet, tikai 5% ir vērsts uz energoefektivitātes uzlabošanu un iesaistīšanās eh, enerģētikas savienībā, kur komisija paziņojas, ka energoefektivitātei eh, ir jāuzlabo, un mums ir tādēļ ierosinājums paredzēt eh, speciāli iezīmēt 20% garantēts līdzekļus Es zinu, ka tā būs daļa no diskusijas, un vēlējos uzreiz pasakīt, eh, ka, manuprāt, energoefektivitātē ir ļoti svarīga eh, loma. Un priekšsēdē kungs noslēgumā pavisam īsas atsaucas uz citiem grozījumiem. Tātad galvenais eh, šis mugurkauls, no kurienes nāk nauda, kur mēs to ieguldīsim, bet ja mums ir ekskluzīva kompetence saskaņā ar 5. pantu otro punktu, uh, un mēs esam tie, kas lem par to, kādi ir kritēriji un eh, atbilstības kritēriji projektiem, tad mums ir jānodrošina, ka Eiropas investīcija banka gal galā savā pārvaldības struktūrā, kā mēs to vēlamies nevis projektu līmenī, bet tādā vispārīgākā līmenī darbotos. Uh, Un tāpēc ir nepieciešams, lai mūsu vadlīnijas tiktu ievērotas tad, kad tiek atlasīti projekti. Tas, protams, ir jau ikdienas darba līmenī, ko lēma investīcija komiteja. Un tādēļ es ierosinātu, ka eksperti būtu šajā investīciju komitejā, it īpaši, lai mēs varētu īstenot 5. panta otrā punktu nosacījums. Un ekonomu budžeta komiteja ziņojumos jūs redzēsiet, ka ir idejas par iešanu citā virzienā, par pārvaldību. Tas mums jāapspriež tuvākajās nedēļās, lai nonāktu pie laba uh, kompromisa. Ar to es arī uh, noslēdzu. 13. E, datums ir uh, Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai. Zinu, nav daudz laika, bet mēs esam cieši jau sadarbojušies pie šī dokumenta. Esmu pārliecināta, ka diezgan daudzi eh, grozījumi būs tādi, kas stiprinās eh, šo ziņojumu. Tad daudz par digitālu ekonomiku, protams, es atkārtošu vēlreiz. Šis ir, šī ir sarežģīts jautājums, un nav jēga eh, sagatavot itre atzinumu, mums tas ir jāsaskaņo ar ekonu, budžetu un citu komiteju ziņojumiem. Priekšsarētājs, paldies par jūsu ziņojumu, eh, par eh, lielisko sadarbību, kur jūs veidojat ar pārējām komitejām. Ēnu referenti tālāk. Šis ir 4 minūtes katram. Kristiāns Zēlers. Um, so thank you very much. Paldies. Vispirms jau gribētu uzsveikt par sas, sas, paveikto. Padarīts ir patiešām ļoti labs darbs. Un tās tie nav tikai pieklājības vārdi, bet es domāju, ka ir patiešām ļoti svarīgi, ka mēs pieņemam kopīgu parlamentāriešu pozīciju. Uh, Un eh, mēs nebūtu sasnieguši tādu rezultātu, ja mēs nebūtu kopīgiem spēkiem šeit strādājuši. Un, protams, te ir jāskata gan apvārsnes, gan citi jautājumi. Mm, ir svarīgi atrast alternatīvu budžeta risinājumu, tas nozīmē sadarbību ar attiecīgajām komitejām un, protams, pār politisko grupu robežām. Eh, mums ir jāiet eh, kopīgi vienā virsienā, lai mēs eh, spētu iztenot jūsu pozīciju. Protams, ka vēl būs vajadzīga zināma pārkārtošanās. Mēs domājam, ka praktiski šie te priekšlikumi ir svarīgi tādā ziņā, ka mums ir jāpieņem viedi risinājumi bet parlamentam ir, būs vieglāk sarunās, ja pozīcija būs stingra. Tā tad eh, energoefektivitāte, šis jautājums, ko jūs pieminējāt, Mēs domājam, ka te eh, par energoefektivitāti runājot, mums ir jādomā arī par finansiālo aspektu un energoinfrastruktūru, jo eh, tā ir pārobežu eh, tēma visā Eiropā. Mm, protams, ka mēs arī daudz runājām par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kas arī ir Eiropas parlamenta interešu degpunktā. Ja mēs runājam par vēl praktiskākiem jautājumiem šajā kontekstā, eh, te ir priekšlikumi gan eh, par šo te vadības sistēmu eh, un par valdību Nu, tā tad ir rūpīgi jāizsver, kas tiks pārstāvēts eh, minētajā valdē. Un tad eh, vēl ir arī eh, šis 25% aspekts. Mums ir skaidrs, ka ir jāizmanto instrumenti, kas eksistē jau tagad un nebūtu nekādas jēgas, ja mēs nesavietotu pašreizējos resursus ar tālāk plānoto. Tādā veidā, ja mēs savietosim, tad mēs arī uzlabosim situāciju visdažādākajos aspektos. svarīgi, lai tie instrumenti, kurus mēs pievienotu, um, būtu reāli rīcības spējīgi un nāktu par labu tīpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tik tālu no manas puses un vēlreiz atzinība par projektu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad lūdzu Evžēns Tošenovskis no ECR. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, gribētu vispirms jau sirsnīgi pateikties referentē. Viņai izdevās īsā laika sprīdī sagatavot ziņojumu un cita starpā iesaistīt arī ēnu referentus. Mēs eh, zinām, balstoties uz savu pieredzi, laiks, kas mūsu rīcībā bija, bija patiešām īsts laika posms. Tāpēc visu cieņu un cepura nostaka izdevās ievērot grafiku. E, tas, kas manā skatījumā ir svarīgs, ir apmēram četras jomas. Pirmkārt, Tā tad jautājums par to, no kurienes iegūt līdzekļus finansējumu. Es personīgi atbalstu referenti tajā ziņā, ka apārsnes 2020 arī CF līdzekļus izmantot, tam nav īsti jēgas. Mēs par to jau daudz esam diskutējuši. Tie ir projekti, kas pat labam risinās, notiek, un tagad te iejaukties un sajaukt visu laikā, kad ir uzsāktas reālas zinātniskās pētniecības programmas, tas nebūtu optimāli. Jautājums ir par to, un es domāju, ka tādā veidā, e, ja mēs negribam zaudēt e, līdzekļus e, pavisam, tad šis te transfers un budžets. Tie ir divi aspekti, kas arī saistās ar zināmu nedrošību. Mūs gaida nākamās budžeta diskusijas, un līdz ar to varētu uh, Eh, rasties grūtības, eh, sarežģījumi, un mēs nezinām, kāds būs rezultāts. Ja mums beigās būs jārīkojas tā, ka nāksies eh, patiešām izmantot šo te finansējumu, tad, manuprāt, mums vajadzētu darboties struktūrāli tā, kā tas bija pie apāršņa, apāršņa un cēv. Otrakārt, tā tad uz kurieni mēs kam mēs piešķirsim šos līdzekļus. Es nevaru gluži piekrīst tam, ka uh, visas aktivitātes uh, grozīsies tikai ap energoefektivitāti. Es jau par to diskutēju ar referentes kundzi. Uh, te jau vēl ir energodrošība, te ir sistēmas drošība, tie ir dažādi aspekti, kas noteikti arī ir. Mm, neko nedrīkst aizmirst. Trešā joma - atlases kritērija. Es uh, saprotu šo te priekšlikumu koncentrēties uz energoefektivitāti, bet uh, tā ir īpaša programma. Un tai vajadzētu eh, koncentrēties uz lielāku izaugsmi, uz labāku konkurētspēju, uzlabojot Eiropas pozīcijas un tā tālāk un tā joprojām. Tā tad darīt to, ko mēs tiecamies panākt no, ar Eiropas investīcijām. Uh, Un ceturtkārt, tā tad eh, šī ir īpaša izņēmumā aktivitāte, kas saistās ar investīcijām. Un no otras puses, ja visi pasākumi funkcionēti, par kuriem mēs runājam, um, proti administrācijas vienkāršošana, labāka sasaiste starp programmām, savietojamība, tad nevajadzētu atkārtot šo te problēmu, un tāpēc arī mēs domājam, ka esam pārliecināti, ka ir nepieciešams eh, strādāt tā, lai šī būtu īpaša programma. Mums vajadzētu izstrādāt investīciju mehānismu standartu, lai nepārslogotu investorus sešas sekundes par, datā, eh, par garu atvainojiet. Paldies, saka priekšstādātājs eh, mums vajadzētu tālāk plašāk diskutēt, bet tagad no Aldes ir Filips Tebakers. Paldies, priekšsēdētāja kungs, arī no manas puses. Es vispirms sveicu ziņotāju autorei, jo viņa ir eh, labi pastrādājusi. Un, un darba apstākļi bija ļoti grūti, bet es domāju, ka rezultāts ir labs. Eh, un ir svarīgi tas, ka mēs par, kā parlaments esam vienoti savā pozīcijā, eh, run, pieņemot pozīciju attiecībā uz Eiropas budžetu un meklējot eh, eh, viedākus un radošākus eh, risinājumus Eiropas strateģisko investīciju fonda finansējumam. Pāris piezīmes, ko mēs vēl pieminēsim no Aldes puses. 18. un 19. pāns par tām īpašajām kompetencēm. Es gribētu vēl pieminēt, ka te Mums ir jāstrādā vēršoties pret eh, tirgus fragmentāciju, un, bet vēl mums eh, noteikti būtu veiksmīgāk, ja mēs pievērstu uzmanību kapitāla tirgiem. Eh, šiem abiem aspektiem ir jāiet roku rokā, citādi nekas neizkustēsies no vietas kur iegūt līdzekļus. Es domāju, ka te ir skaidrs, kur iet mūsu diskusija, kāda ir stratēģija, kas ir jāsaprota dalību valstīm. Eh, ir skaidrs tas, ka, eh, ja mēs runājam par novatoriskiem risinājumiem un eh, investīcijām, mēs nedrīkstam palikt, būt neelastīgi Un e, tas ir signāls e, visām dalību valstīm, e, kam vajadzētu saņemt finansējumu. Te arī mums vajadzētu būt elastīgiem. Es varu saprot, saprast minēto energoefektivitāti. efektivitāti Un eh, tā ir joma, kuru ir jāprogresē, bet tomēr ir arī daudzas citas jomas, eh, kur mums vajadzētu sasniegt progresu. Un tad šie te aspekti apārsnes 2020 un ceļu, eh, šos aspektus mēs arī nedrīkstam aizmirst. Mēs e, zinām, kāda ir realitāte tīpaši saistībā ar e, vidējiem un mazajiem uzņēmumiem un akcijas sabiedrībām. Mums vajadzētu izvairīties no nevajadzīgām substitūcijām un mums ir jāskatās, kā strādā Eiropas investīcija banka un kā strādā šis te fonds. Eh, tad vēl runājot par komitejām, es domāju, ka arī eh, valdībām ir jābūt atbildīgām mm, dalību. Eh, Eiropas investīciju banka un Eiropas investīciju fonds, viņiem ir jādarbojas aktīvi Mm, bet eh, te nav tikai runa par atsevišķiem projektiem, ko vajadzētu virzīt profesionāļiem. Te vajadzētu domāt par lielajām vadlīnijām, lielo pārskatu. Ir jābūt dažādu tipu projektiem, ir jābūt eh, caurspīdīgumam un ir jābūt arī atbildībai. Mums ir vajadzīgas skaidras, caurspīdīgas struktūras Eh, kas atļauj Eiropā nonākt arī citai naudai. Tas arī ir aspekts, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Ārvalstu investīcijas arī Eiropai ir uh, vajadzīgas tik tālu no manas grupas, un es domāju, ka mēs varēsim atrast labu kompromisu, kas palīdzēs Eiropas konkurētspējai. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad no zaļajiem uh, eh, kāds turmes kungs. Paldies! Es varu e, pievienoties kolēģiem sakot, ka ziņotāja ir paveikusi lielu un labu darbu. Manuprāt, e, ja mēs runājam par stratēģiju, mums ir laba pozīcija attiecībā uz budžetu, parlaments ir aiz mums un e, mūsu pozīcija ir stingra. Tā kā te um, par šo pozīciju mēs nevaram sūdzēties tas, ko mēs gribam sasniegt, trīs lietas. Ir svarīgi, ka nāk 2020 stratēģijas termiņš tuvojas un ir politikas, kuras šajos ietvaros ir jāizteno. Un tāpat ļoti svarīga ir pārobežu sadarbība un infrastruktūras, bet eh, Ēlera kungs jau pieminēja Eh, par nu, šo te eh, enerģētikas aspektu. Um, mums ir eh, tāpat arī transporta instruments, ne tikai enerģētikas instruments. Ja mums mēs nedrīkstām sagraut eksistējošos fondus, Eh, domājot par transportu un par dzelzceļu, piemēram, arī mēs tātad nedrīkstam uh, pamest novārtā iesākto darbu. Un uh, tas, mm, tas ir mūsu pienākums turpināt iesākto, jo tas ir daudz sološi. Uh, tad par tehnisko palīdzību runājot, es domāju, ka te mums arī ir vajadzīgs zināma uh, Eh, decentralizācija. Mums ir universitātes, eh, kuras eh, darbojas, mums ir nepieciešama tehniskā palīdzība, kas nodrošinātu veiksmīgu rezultātu. Vēlreiz par energoefektivitāti. Paldies, ka pieminējāt. To var īstenot ļoti ātri, jo tie ir Eiropas darba vietas, nevis Ķīnas vai Kalifornijas Un te mēs varam skatīties, um, kas notiek. Mums ir divi eksistējošie uh, fondi, tātad tas ir 30 miljonu te tehniskās palīdzības filions. Uh, kur ir investīcijas gan Barcelonas, gan uh, Milānas reģionos. Un tad eh, tas, ko mēs esam vēl kā Eiropas atvesaļināšanas eh, fondu radījuši, tas ir Eiropas energoefektivitātes fonds 200 miljoni eh, līdzekļu un privātais sektors, kurš vēlas darboties energoefektivitāte nāk par labu ne ekonomikai, bet šeit ir augstāka pievienotā vērtība nekā citos e, ekonomikas e, sektoros Un tas arī palīdzētu Austrum Eiropai krīzes apstākļos, kas tagad uh, valda attiecībās ar Krieviju. Gāzes krīze ir apkures krīze un energoefektivitāte tieši tas, ko Bulgārija, Rumānija, Ungārija un Polija ir nepieciešams. Ja mēs uh, turēsimies pie efektivitātes jautājumiem, tad mums palīdzēs. Uh, tad e, e, mēs izmainīsim situāciju, kad Austrum Eiropas valstis trīs līdz piecas reizes patērē vairāk enerģiju nekā rietums. Paldies! Speaker. Paldies, kolēģi! Nākamais FDP vārdā runās Davids Parelli, pēc tam Lopes Termeo kundz no GOE. Šobrīd viņa atrodas plenārsēžu zālē, tāpēc viņa runās vēlāk. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, es gribētu pateikties Van Bremts kundzei par lielisko darbu, kur viņa ir paveikusi ļoti īsā laika periodā. Es pilnībā piekrītu par uh, samazinājumu neadekvāto dabu attiecībā uz 2020. Uh, gada stratēģiju, jo tas mazinās pētniecības darbu Tāpēc diskusija, kur atrast līdzekļus ikgadējā budžetā, varētu izrādīties pārāk sarežģīti, jo, protams, mums pie šī jautājuma ir jāatgriežas katru gadu. Kāpēc mēs nevaram ierosināt alternatīvas fondus, kur līdzekļi, kuros līdzekļi ieplūst un neatņemot tos eh, stratēģijai 2020, tā kā līdzīgi kā tas bija ar um, iestāšanās finansējumu? Eh, te kāds teica, ka tas nebūs iespējams, un kāpēc mēs tādā sarežģītā brīdī nepievēršam uzmanību šiem finanšu līdzekļiem, jo tādējādi mēs varētu atjaunāt ekonomiku, un tāpēc es gribētu eh, rosināt, investēt zaļajā ekonomikā un energoefektivitātes pasākumos, taču mēs nedrīkstētu aizmirst, ka Jorka plāns tika izstrādāts, lai izvestu Eiropu no nopietnas krīzes Un situācija šobrīd ir tāda, ka cilvēki dažādās valstīs cieši no nabadzības. Mums ir jāpēc mehānismi, lai veicinātu mehā... investīcijas tādos reģionos, kas ir visvairāk cietuši no investīciju samazināšanās. Un ja mēs tā nerīkosimies, tad mēs šo plaisu padarīsim vēl dziļāk un šie reģioni. Uh, kļūs aizvien mazāk pievilcīgi investīcijām, un tāpēc es gribētu solīt atbalstu no mūsu puses visiem pasākumiem, kas veicinās investīcijas, atbalstīs MBU, un uh, tāpat jāpanāk lielāku līdzekļu pētniecībai un attīstībai. Paldies, kolēģi! Tagad došu vārdu citiem runātājiem. Bet ne ilgāk kā trīs minūtes, labāk divi ar pus minūtes. Tamburāno, lūdzu. Grazie, sarò brevissimo. Paldies, es pavisam lakoniski. Gribētu uzteikt referents kundzi. Mūsu pozīcija atšķirs no, pozī... no komisijas pozīcijas, bet mēs piekrītam referentei. Es gribētu atbalstīt to, ko mans kolēģis nu pat sacīja, proti, ka mums vajadzētu norādīt, ka šie fondi pirms iestājas fonds eh, savā vēsturiski, šajā vēsturiskajā brīdī, kā man tas šķiet, un tas nav nekāds anahronisms. Mums būtu jādod priekšroka tām dalību valstīm, kas šobrīd atrodas lielās grūtībās, un it īpaši jāatbalsta mazie un vidējie uzņēmumi šajās valstīs Mums vajadzētu iestrādāt mehānismus, lai atvieglotu piekļuvi MVU ģimenes uzņēmumiem, dažādiem amatniecības uzņēmumiem, jo viņi gal galā ir Eiropas ekonomikas pamats, ir īpaši dienvidos, un tāds ir bijis jau daudziem gadiem. Paldies, vicepriekšsēdētāja kungu, lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu jūs brīdināt par argumentiem, kurus mēs dzirdēsim no komisijas, tad, kad viņi saskarsies ar mūsu kritiku attiecībā uz eh, apvāršanas 2020 eh, budžeta izlaupīšanu. Ja mēs runājam par eh, ekonomisko aktivitātu un Junker, Junker programmu pati par sevi, uh, inicijēs eh, pētniecības un attīstības aktivitātes un tādējādi kompensēs to, kas tiek noņemts 2000, eh, ap, no apārsnes 2020 budžeta. Es pats esmu visu mūžu bijis saistīts ar rūpniecību, lielu daļu no sava uh, darba esmu veltījis kādas pētniecības organizācijas vadīšanai, un es jums varu teikt, ka uzņēmumiem ir ārkārtīgi grūti investēt projektos, kas ir uh, vērsti ilgtermiņā. Tas, uh, ne, tas, protams, ir kapitālismu trūkums, un mēs visi dzīvojam kapitālismā, saņemam nodokļus no uzņēmumiem un kad tie ir saņemti, tad mēs varam ie, ie, ieguldīt šos līdzekļus ilgtermiņu projektos. Tāpēc es gribētu jūs lūgt eh, nekaitināt komisiju, jo tādējādi var rasties kādi jauni notikumi, kas nāks par, likts, par sliktu ekonomikai. Un nebūs iespējas nekādā veidā kompensēt to līdzekļu izņemšanu no apvāršanas 2020 kas paredzēta pētniecībai. Paldies, kolēģi Šarphauzers, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par šo te ziņojumu. Paldies referentai par ieguldīto darbu. Esmu to jau teicis, bet atkārtošu vēlreiz, ka šis ir ļoti labs ziņojums. Es izsakos kā deputāts, kurš agrāk ir bijis uh, atbildīgs par enerģētikas pakalpojumiem savā valstī, no kurienes tad pirmkārt nāk nauda. Es domāju, varbūt šis jautājums ir uh, jāizvirz, bet tāpat ir jādomā arī par kvantitatīvo pusi. Uh, Es domāju, ka mums ir jāizmanto kaut kāds monetārais instruments. Esmu to jau agrāk teicis, atkārtoši mums ir jāpieņem nostāja attiecībā uz šādiem finanšu instrumentiem, kas nāks par labu ne tikai bankām, bet arī reālajai ekonomikai. Ja mēs runājam par uh, budžeta izmantošanu, nu, kā tad ar fondiem kas nekalpo savām vajadzībām pēc paplašanāšanās, jo gal galā tuvākajā nākotnē nav paredzēta nekāda paplašanāšanās. Bet visā citādi jāsaka, Junkers ir nospraudis latiņu ļoti augsts, tas ir milzīgs izaicinājums, un ar kaut kādām fenomenālām garantijām mēs varēsim garantēt investīcijas nākotnē, kas citādi nebūtu bijis iespējams. Līdz ar to mums ir jāatrod projekti. Uh, kuros tad šī nauda tiks ieguldīta. Es domāju, ka mums visdrošāk būtu investēt energoefektivitātē un vajadzētu censties to tā arī darīt. Ļoti bieži mēs esam atkārtojuši, ka 400 miljārdi, ja mēs paņemam tikai 10% no 400 miljārdiem, tad gal galā jau ir runa par uh, par 40 miljardiem, un tas ir daudz, mums ir nepieciešams 400 eh, miljardi investīciju kopumā. Es domāju, ka ar to vien nepietiks, un tāpēc mums ir jākoncentrējas uz kaut ko konkrētu, mums ir jānodrošina drošas investīcijas. Protams, dalību valstīm ir eh, jāpiedalās visā pilnībā Un te ir jādomā gan par reģioniem, gan par centralizētajiem dienestiem šajos reģionos. Ja mēs, piemēram, raugamies uz Franciju, mums ir vairākas kompānijas, energo kompānija, gāzes kompānija, visi viņi ir jāiesaist šajā te procesā, jo nebūs iespējams īstenot uh, apjomīgs projekts bez šiem galvenajiem operatoriem. Bet uh, Tur šorīt jau pieminējām arī MVU, jo tieši mazie un vidējie uzņēmumi dara galveno darbu, ja mēs runājam par energoefektivitātes pasākumiem. Jābūt arī realistiem. Es esmu arī guvis pieredzi, kas man liek domāt, ka mēs nespēsim varbūt iesaistīt visus centralizētos spēlētājus, jo tie ir tās ir lielas kompānijas. Uh, Nu, protams, ka mums ir jārisina šīs problēmas, tāpat jāraugās arī uz MVU, kas ir galvenie darba darītāji. Paldies, Ruijas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms uzteikt Van Bremtas kundzi. Paldies par labo darbu attiecībā uz apvēršanas 2020 un par to, ka viņa ir izvēlējusies tādu nostāju, kam piekritīs ne tikai šī komiteja, bet arī visi citi iesaistītie. Pirmkārt, mēs vēlamies redzēt investīciju plānu, tā īsi runājot. Bet vai tas ir labākais veids, kā to risināt? Jāsaka, ka tas ir labākais, lai uzsāktu Eiropas atjaunošanas procesu. Mums ir nepieciešams ilgspējīgs skatījums uz investīcijām, un es domāju, ka ir svarīgi turpināt strādāt pie šī projekta. Tas ir ambiciozs uh, projekts, tā ir ambiciozs pētniecības un attīstības programma, un es domāju, ka mums ir nepieciešams priekšlikums, lai regulējumā iekļautu pāntu, ņemt, panākt 10% finansējumu visiem šiem te projektiem. Un te galvenais ir jākoncentrējas uz pētniecību un tehnoloģisko attīstību, tīpaši, ja mēs runājam par valsts pasūtību, par publisko iepirkumu. Es esmu nobežījusies, ka pašreizējais komisijas risinājums ir pārāk konservatīvs Un tā kā jebkuras investīcijas pētniecībā un attīstībā prasa ieguldīt liels līdzekļus cilvēku kapitālā, augstu kvalificētā cilvēku kapitālā, tad mums ir jāuzņēmas lielāku risku nekā regulējums šobrīd pieļauj. Es domāju, ka ir svarīgi saprast, ka ja mēs vēlamies uzsākt Eiropas atjaunošanu, uh, tad mums ir vairāk jāpievērš uzmanība nodarbinātībai un MVU iesaistē šajos procesos. Paldies! Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Arī es domāju, ka Katlīnas paveiktais darbs ir ne tikai pozitīvs, bet arī tāds, kas sniedz mums tādu ļoti labu pamatu, uz kuru strādāt, ņemot vērā arī grozījums, kas tiks iesniegt. Man pieejamās trijās minūtēs es centīšos sniegt savu viedokli. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi sasaistīt šo priekšlikumu ar transporta komiteju. Tas ir priekšlikums mainīt eh, bāzi, finanšu atskaits punktu bāzi. Te mēs izmantojam dažādas resursu bāzes, lai nu, atbalstītu projektus. Mēs domājam, ka būtu pareizi to mainīt. Es gribētu lūgt referentē būt ārkārtīgi piesardzīgai, nākot klajā ar tādām ļoti stingrām, ļoti nopietnām perspektīvām, jo mēs nedrīkstam šo nopietnību pazaudēt, par ko tik daudz ir runājuši. Nedrīkstam zaudēt šo pamatīgumu, nedrīkstam to padarīt vājāk. Esmu pārliecināta, ka budžeta komitejai izdosies atrast tādu pamatīgumu pareizu formulējumu. Runājot par finanšu aspektiem, mēs varam palīdzēt ekonu komitejai atrast pareizos pasākums, lai precizētu šo te investīciju klauzulu, izņēmumu gadījums, eh, jautājumu par parādiem. Jo pretējā gadījumā, ja netiek piešķirts kapitāls, tad mēs vienkārši šo naudu grozīsim uz riņķi. Un eh, tās valsts, kurām ir problēmas ar finansēm, neko neiegūs. Tā varbūt, ka šajās valstīs eh, valstu bankas neiesaistīto šajā procesā, bet būtu kaut kādi citi instrumenti. Eh, tālāk šis te referents Energoefektivitāte, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, bet eh, tāpat ir daudz, kas jāpaveic arī attiecībā uz digitālo jomu un tehnoloģiskiem transfēriem. Tas viss ļoti lielā mērā ir atkarīgs no valstīm, jo, ja mēs paraugamies, piemēram, uz konkurētspējas iespējām Eiropā, tad ir tādas valsts, kas ir konkurētspējīgākas par citām, jo tām ir pieejams labāks tehnoloģijas un tehnoloģiskais transfers notiek veiksmīgāk. Te ir jārunā par cilvēku resursu apmācību skolām un tā tālāk, un es domāju, ka arī šī aspekta būtu jāprioritizē. Un visbeidzot, mums ir jāpanāk vienošanās, bet ir jānosprāž kaut kāda kritērija, kā uzraudzīt projektu atlasi, Mēs nevaram aizstāt tos, kas šo darbu veids, bet ir jāsaka, ka monitoringam ir jānotiek, tas būtu tikai taisnīgi. Paldies, Rodrīgas Pinerā kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos sākumā arī pateikties referentei par lielisku paveikto darbu, par visiem uzlabojumiem, ko viņa ir ieviesusi tekstā un vispār par labojumiem tekstā. Vis, par viņas grozījumiem. Vispirms attiecībā uz garantijām, investīcijām un MVU kā garantijas. Un tad eh, komisijai jā, jāgarantē finansējums, kā te rakstīts, ka uzņēmējiem līdz 3000 darbinieku, bet tas jau nav mazais vidējais uzņēmums, ja tāds cilvēks skaits tur strādā. Ir nepieciešams ar grozījumu noteikt eh, kritērijus, kā, kā nosaka, kas ir MVU. Un svarīgi ir nodrošināt, ka netiek no apvāršana 2020 atņemti līdzekļi. Un vēl viena lieta, eh, īstenībā divas, kas man liekas, kas pietrūkst un būtu ļoti noderīgi par to padomāt varbūt vajadzētu eh, iekļaut grozījumu, kas nosaka ne tikai pievienoto ekonomisko vērtību, bet arī pievienoto sociālo vērtību, tieši uzsverot sociālo vērtību. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi vietējai ekonomikai. Ir nepieciešami tādi projekti, kuriem ir ekonomiskā peļņa, bet tiem eh, jābūt projektiem, kas rada ne tikai ekonomikas iegūmus, bet arī augstus sociālos iegūmus un uzlabo situāciju vietējā kopienās, vietējā sabiedrībā. Mums jāskatās, kā mēs varam atbalstīt eh, projekts, kas sniegtu pievienoto sociālo vērtību. Un jo šāda veidā projekti uh, rada darba vietas, piemēram, reģionos, kur ir ļoti nopietnas problēmas ar nodarbinātību. Un vēl viens uh, mans komentārs. paskaroties uz projektu atlasu investīcijām, eh, manuprāt, referenti šeit ir ļoti labi pastrādājusi pie vērtēšanas kritērijiem, par to es vēlos viņu apsveikt. Bet mums, es domāju, visiem ir jāstrādā pie tā, lai publiskotu tos projektus, kur ir noraidīti, un skaidrotu, kādēļ šie projekti ir noraidīti. Uh, jo tikpat daudz mēs varam iemācīties no tā, kuri projekti ir e, apstiprināti, kā no tiem projektiem, kuri ir noraidīti. Un uzzināt, kāpēc projekts ir noraidīts, ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Ir svarīgi zināt, kāda ir atlases kritērija. Tad, kad e, investīcija komitejas e, eksperti sanās kopā, Tad dalību valstis būs tās, kas eh, var līdzfinansēt šādus projektus, tādēļ ir nepieciešams pilnīgi skaidri saprast, eh, kā mēs atlasīsim šos ekspertus, kur būs šajā investīcija komitejā, un arī jābūt skaidrībai par to, kāpēc projekti ir uh, noraidīti. Teličkas kungs. Tā. Paldies, priekšsarētāji. Es arī vēlētos augsti novērtēt eh, referentes darbu un sastādīto ziņojumu un izteikšu dažus komentārus. Man Junker plāna galvenais mērķis ir uzticēšanās un pārliecības atjaunošana. Tas ir svarīgākais. Kolēģi jau pareizi uzsvēra, ka Junker plāns sastāv no trim pīlāriem. Mēs koncentrējamies uz finanšu aspektu, bet eh, iekšējais tirgus aspekts eh, ir tikpat svarīgs, un tāpat trešais pilārs par administratīvo slogu arī tikpat svarīgs. Tāpēc es vēlos likt uzsvaru uz visiem trim. Mēs runājam par privātajiem investoriem. Mēs runājam par to, ka mums eh, vajadzētu nosakt 700-800 miljārdu Eh, naudas trūkumu. Tas nozīmē, ka potenciālai investori kaut kur bankā vai kur tur līdzekļus, kas tiktu investēti. Šeit atkal runa ir par pārliecību, uzticēšanos, bet tas ir, ir arī parāda to, ka ir svarīgi eh, ieklausīties investoros, kur viņi vēlētos ieguldīt. Tad šajā ziņā Eh, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc es aicinātu referenti padomāt par plašāk mazliet, ne tikai par energoefektivitāti, kaut arī es pilnībā apstiprinu to, cik svarīgs ir šis mērķis, bet es vēlētos daudz plašāk šo redzējumu. Par apvārsni, tur es varu tikai piekrist bija viens no koordinatoriem, kurš bija atbildīgs eh, par šiem projektiem TNT koridoriem. Un daži no šiem projektiem nekad nevar tikt finansēti no Junkera fonda, jo tur nav ieinteresētības privātiem investoriem. Tas ir vēl viens iemesls bez jau minētajiem, kāpēc mums tiešām vajadzētu nepieļaut apvāršanu 2020 līdzekļu samazināšanu. Tālāk noslēgumā, kur nauda būtu jāiegulda. Es eh, vēlētos, lai mēs koncentrēties ne tikai uz eh, MVU, bet paskaroties uz plāna projektu visam fondam par startup biznesiem, eh, praktiski vispār nekas nav pieminēts. Jo cilvēki uzsāks uzņēmē darbību, bet dosies drīzāk uz ASV to darīt. Šeit ir eh, dažādi iemesli nepietiekams atbalsts un eh, uzņēmē darbībai nelabvēlīga vide vai kas cits. Ir svarīgi, lai ehm, šeit atbalsts būtu ne tikai maziem vidējiem uzņēmē, bet arī atbalsts uzņēmē darbības uzsākšanai. Lai eh, nav tā, ka viņi dodas, uzņēmē dodas prom uz ASV, tur rada darbvietas un šeit pārdod tikai savus produktus. Paldies! ēnu referenta, goja grupas vārdā, Lopes Bermēla kundze. Viņa ir pievienojusies mums. Lūdzu, došu jums vārdu. Paldies, es atvainojos, ka es kavējos, biju plenārs sēdē. Un tur diskusijas ievilkās ilgāk nekā plānots. Tā vietā, lai izmantotu Eiropas investīciju banku, lai veicinātu investīcijas, Tā vietā tiek plānots samazināt naudu. At, atbrīvojot eh, Eiropas Savienības budžetu no svarīgām tā daļām. Connecting Europe Facility, apvērsme 2020. Šie, šī nauda tiks izmantot vienkārši kā subsīdijas lielām privātām investīcijām paņemot, eh, vai drīzāk atņemot eh, publiskai, eh, publiskajam sektoram spēju pieņemt lēmumu par to, kur ieguldīt. Es vēlētos, lai samazinātos ietekme uz Eiropas Savienības budžetu, bet no nu, ar to nevar aprobežoties. Mēs nevaram atbalstīt plānu, kas neatrisinās Eiropas iedzīvotāju problēmas. Īstenībā problēmas tikai tiks pastiprinātas Mums ir nepieciešams iesaistīt abas puses, gan nozarei, gan lēmumu pieņēmēju, lai eh, lēmumu pieņemšanas process būtu caurskatāmāks. Mums jādomā par saskaņotību, arī par citiem aspektiem. Ir nepieciešams Eiropas uh, ieguldījums jebkurā projektā. MVU ir jābūt piekļuvēji finansējumam Eiropas strādājošie ir tie, kuru nodokļos samaksātie līdzekļi palīdzēs finansēt šo fondu, tāpēc viņiem ir jāgūst lielāks labums no tā. Šis nav tikai Junker privātais fonds, mēs vēlamies garantijas uh, investoriem, uh, mēs vēlamies, lai investīcijas uh, radītu darba vietas, un tieši tas būtu arī jācenšas darīt Eiropas Savienībā. Paldies! Zoriņo kungs. Paldies, priekšsarētāji. Sākumā par reglamentu. Šī ir ļoti svarīga debata. Šī viena no svarīgākajām debatēm, kāda ir bijusi mūsu komiteja. Un e, tas nav pieļaujams, ka dažās valodās trūkst e, tulkojums. Es redzu, Portugāļu kabīne tukša Tad tas eh, vēl vairākas, un es to vēlējos īpaši uzsvērt. Svarīgākais eh, šajā aspektā ir eh, uzsvērt to, cik labi ir strādājusi Katlīna un visi ēnu referenti. Paldies viņiem! Es pilnībā atbalstu šo ideju. Ir svarīgi arī nesūtīt pretrunīgas ziņas sabiedrībai, pretrunīgas signālus. Mēs varam panākt ar šo mehānismu, šo instrumentu sinerģiju. Šī ir labi, laba ideja mobilizēt eh, resursus. Un es eh, arī jūtu Eiropā atbalstu eh, tam, ka ir nepieciešams strādāt nākotnē. Tas tiešām ir ļoti svarīgi. Bet ja mēs vienlaicīgi ar to samazinām līdzekļus e, pētniecībai un apvārsni 2020 mēs zaudējam uzticēšanos un zaudējam sinerģijas e, efektu, ko cenšamies panākt. Mēs apspriežam finanšu instrumentu, bet svarīgākais nav finanšu instruments, bet gan vīzija, uz kuru, uz kuru balstās šis finanšu instruments koncepcija par enerģetikas savienību, digitālo savienību var palīdzēt veidot mūsu ekonomiku un arī mūsu spēju konkurēt globālajā tirgū. Tas ir ļoti svarīgi. 38. grozījums un citi ir ļoti skaidri formulēti. Manuprāt, ir ļoti svarīgi uzsvērt arī to, cik svarīgi ir sadarboties veidot sadarbības tīklus, eh, uzņēmē darbības uzsākšanu, startup un dažādas citas institūcijas. Un es centīšos iesniegt arī savus grozījumus, lai uh, svarīgākais eh, ziņojumā nebūtu tikai energoefektivitāte, bet uh, arī kvalitāte augstāka ziņojuma kopumā. Tur mazliet tomēr pietrūkst, bet paldies par darbu. Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem. Mēs pieprasījām visas valodas, bet ārkārtas eh, sanāksmei nevienmēr tas ir iespējams saņemt visus, eh, visu pilno valodu režīmu. Parastajām sanāksmēm tas ir garantēts, bet ārkārtas sanāksmēm tas nevienmēr ir iespējams. Paldies, Rubikungs! Nākamais runātājs. Jā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī gribētu apsveikt referenti. Eh, protams, kritiskie jautājumi ir par to, no kurienes ņemt finansējumu. Kā budžeta komisijas pārstāvis, es eh, vienmēr saku, kā izskatās ar apropriācijām un maksājumiem un termiņiem. Uh, Es saprotu, ka pat labāk ir tā, ka mums ir īsā laika termiņā jāizšķiras par finansējuma avotiem, lai uzsāktu minēto programmu. Tomēr vidējā termiņā mums tomēr ir jāpārdomā, vai komisija eh, līdzekļu samazinājums no Eiropas budžeta, par ko valstu un valdības vadītāji mums ir teikuši. Um, mēs redzam pagājušos septiņus, deviņus gadus un 4% samazinājumu, 1% personāla samazinājums un vēl viens plāns, ka tiek eh, atņemti līdzekļi no nu, jomām, kur tie ir ļoti vajadzīgi, tad ir tomēr jāpadomā, ko darām īstermiņā, ko darām vidējā termiņā un ko darām ilgtermiņā. Uh, Eiropas eh, Savienības kompetence būtu tieši eh, tāda nodrošināt pārobežu struktūras, un tad mēs varētu arī piešķirt eh, licences, piemēram, 28 dalību valstīs izpārdot raidfrekvences. Tas nozīmētu miljārdus ar diviem cipariem, un līdz ar to varētu palīdzēt samazināt parādus, kas dažām galīgi valstīm ir lielos daudzumos, kā arī īstenot īstenot projektus, lai tādā veidā pašu kapitālu paaugstinātu, palielinātu, palielinātu to arī Eiropas investīcijas bankas uh, jomā un tā tālāk. Ja mēs te runājam par vairākiem miljārdiem, uh, kurus mēs varētu saņemt no dalību valstīm un uh, turpmāk arī saņemt ieņēmums no dažādām licencēm. Tad uh, varētu attīstīt telekomunikāciju struktūru, uh, un līdz ar to varētu atkal iegūt līdzekļus, e, kas ietu pa pašu kapitāla līniju un spirāla virzītos uz augšu. E, Pašreizējais e, risinājums nav optimāls, tas ir sasteigts, nepieciešams, tomēr mums ir jādomā vidējā un ilgtermiņā, kādā veidā mēs reāli varam sajūsmināt cilvēks par šo te projektu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad nākamais runātājs Helmer kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es e, zinu, ka šajā komitejā mēs e, darām to vislabāko proti. E, mēs runājam par to, kā vislabāk izlietot nodokļu maksātāju naudu. Runājot par šo te atzinumu, mani šokēja trešā paragrāfa virsraksts un. Uh, ko eh, tieši par šo te īstenošanu. Bet tas, ko es gribu darīt, es gribu apsveikt eh, referenti par viņas drosmi, eh, par to, par, par to, ka tika runāts par līdzinējās enerģētikas politikas neveiksmēm un Eh, jau agrāks bija par to runa, un tagad ir patiešām pārsteigums, ka kāds par to runā. Eh, šajā te atzinumā nav eh, gan nekas pieminēts, kā šo neveiksmi risināt. Atcerēsimies, ka ne tikai mēs runājam par energoefektivitāti, bet arī visi citi pasaulē, tā kā energoefektivitāte kā jēdziens neuzlabos konkurēt spējību eh, tas, kas mums ir vajadzīgs, eh, mums eh, ir jādomā Eh, par energoavotām ir eh, ogles, eh, bet ir arī tādi energoresursi, uz kuriem mēs nevaram paļauties un kas ir daudz dārgāki nekā citiem, nekā tie energoresursi, kurus izmanto visi pārējie. Protams, mērķis iegūt Eiropai ārvalstu investīcijas ir lielisks mērķis bet mēs jau ar to neuzlabosim cenas. Mēs pat labāk izdzenam no Eiropas rūpniecības, rūpniecību un darba vietas. Eh, daudzi ražotāji pārceļas uz citām valstīm, kur vides standarti ir zemāki, kur var atļauties saražot vairāk CO2 izmešus. Eh, līdz ar to eh, mēs neveicinām konkurētspējību konkurētspēju, bet mēs padzenam no Eiropas eh, investīcijas un darba vietas. Man ir ļoti žēl, priekšsēdētāja kungs, es neredzu neko šajā priekšlikumā, kas palīdzētu atrisināt problēmu. Paldies, saka priekšsēdētājs, un tagad nākamais kolēģis cenonāto lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es gribētu atzinīgi novērtēt eh, Ketlinas darbu. Daudz jau ir pateikts par šo tēmu, un eh, te es arī nevaru īpaši papildināt vairāk. Protams, ka ir jāaizsargā resursi, e, ir jānodrošina, lai netiktu samazināti apvāršņa 2020 līdzekļi ir runa par investīcijām, kuras ir nepieciešams virzīt strateģiski pareizos virzienos. Skaidrs, energoresursi ir jātaupa. Es eh, tagad eh, negribētu atgriezties pie ierobežojumiem, par kuru jau tika runāts. Eh, mm, līdzekļu nav pārmēr daudz. Mm, piemēram, ASV šādām lietām piešķir daudz vairāk līdzekļus. Uh, un te es domāju, ka viss tas mehānisms ir diezgan sarežģīts. Man liekas, ka šādā gadījumā investīcijas plūdīs ļoti lēnu, bet ir svarīgi īstenot visu, jo Eiropas strateģiskās investīcijas ir ļoti svarīgas un nozīmīgas. Uh, tas ir svarīgs uh, ieguldījums, un mums strateģiskās investīcijas ir nepieciešams, kā jau vairāk kārtīgi akcentēts Pat labi mēs atrodamies situācijā, kad līdzekļi investīcijām mm, ne, nenāk tik intensīvi, kā mēs to varētu vēlēties. Par to tika vairāk kārt runāts. Mēs varam privātu eh, personu piespiest investēt kādu konkrētu summu un, kādā veidā, un noteikti kādā veidā viņai to darīt. Protams, eh, risks eh, vienmēr pastāv eh, zināmās investīcijas, tāpēc arī mums ir jābūt uzmanīgiem, lai mm, patiešām investīcijas būtu pamatotas. Un ir svarīgi, lai mēs rosinātu privātās investīcijas, un mm, es domāju, ka tad mēs varētu iegūt 50 reizes lielāku rezultātu nekā ar budžeta līdzekļiem. Tā tad investīciju virzība ir šis te kritiskais punkts, arī līdzekļu ierobežojums ir punkts, un, protams, ka arī dalību valstīm pašām ir jānodrošina finansējums. Mums ir nepieciešams sabalansēts saba finansējums, te ir jāiesaista gan Eiropas Savienības budžeta nauda, mums ir jānodrošina tas, ka apvārsne 2020 netiek atņemt līdzekļi, Un es gribētu ierosināt, mm, ka mums ir jāiedziļinās detaļās, proti mēs atbalstam ne tikai MVU un energoefektivitāti, bet pārdomājam par citiem instrumentiem, kurus varētu arī zem tikpat labi izmantot. Situācija Itālijā, piemēram. Mēs e, e, nevaram e, gaidīt, kad maz naudu iznāks ļoti liels rezultāts. Paldies! Tagad Katlīnu es gribētu apsveikt par padarīto darbu. Viņa ir sagatavojusi šo te ziņojumu, es izlasīju ziņojumu. Idejas te patiešām ir ļoti daudzas un dažādas. Mums ir e, iespējas e, izmantot, e, e struktūra, iztenot e, struktūrālās reformas, lai mūsu ekonomika ir ilgtspējīgāka un efektīvāka, lai ekonomika patiešām augtu. E, tā būtu lieliska iespēja mums izmantot pēc iespējas labāk piedāvāto iespēju. Es vēlos vērst referentes uzmanību uz to, ka patiešām ir ļoti svarīgi pieņemt lēmumus par to, ka Eiropas investīciju banka prioritāri izturas pret tiem projektiem, me, kur mēs redzam ilgtspēju, kur tiek stiprināti atjaunojamie energoresursi, kur ir uh, paredzēts uh, īstenot projektus ar zemu oglekļa uh, izmešu sastāvu. Līdz ar to ir jāatbalsta arī investīcijas, kas eh, veicina eh, novatoriskus risinājumus, pētniecību un attīstību. Tās ir jomas, kur ir jākoncentrējas finansējumam, jaunu tehnoloģiju izstrādāšanas, eh, neizmantot ogles un tam līdzīgus resursus, Tāpat arī ir jāstiprina tādi projekti, e, kuri pat labam atrodas eksperimentālā e, fāzē bet e, tomēr ir ilgspējīgi un viņu īstenošana ir ļoti ticama. Mums ir jāizveido Eiropas stratēģija, kas spētu veicināt investīcijas un ekonomiskās uh, vid un vides sekas varētu izvērtēt. Uh, Mums ir efektīvi jāizmanto resursi, jāatstāja labs efekts uz klimatu un enerģiju. Un tad vēl investīciju komiteja, par kuru runāja referente. Um, mēs nedrīkstam balstīties tikai uz vienu aspektu finansēm. Nē, mums ir jāņem vērā pilnīgi visi ekonomikas aspekti, kas uh, tā tad eh, aptver visus šos te projektus. Investīcijām ir jābūt tiešajām investīcijām, tādiem projektiem, eh, kas eh, nodrošina teritoriālo integritāti. Un, paldies, ka priekšsēdētājs tagad kolēģis Nika. Dans Nika. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju Es e, gribētu teikt, e, ka esmu gandarīts par Katlīnas darbu. E, darbs nebija viegls, laika nebija daudz. Un it īpaši, ja mēs ņemam vērā, ka uh, tas ir ļoti, ļoti sensitīvs aspekts. Uh, Un es teiktu, ka viņas darbs ir ļoti kvalitatīvs, un uh, es esmu gandarīts uh, arī par ēnu referentu darbu. Es uh, esmu lepns, kad strādāju itra komitejā, bet lasot šo ziņojumu, es esmu lepns par to, ka viens Tātad manas, manas raizes bija par to, kādā veidā es varu izskaidrot visiem, ka ir situācija tāda ir, ka Eiropai vajag naudu, bet Eiropa paņem naudu no pētniecības un attīstības. Šis ir ļoti nepareizs signāls. E, mēs runājam par Eiropas rūpniecību, mēs runājam par e, konkurētspēju un par uzņēmumiem. E, mēs runājam par to, ka ir nepieciešama efektīva instrumenta apvienošana, piemēram, atjaunojamās enerģijās un tam līdzīgi. Uh, Es esmu gandrīz par to, ka Katlīnai ir izdevies atrast ceļu, kādā veidā atrast eh, finansējumu, eh, jo mums ir nepieciešams atrast eh, investīciju plānam naudu un viņa e, līdz ar to nosūtīja ļoti stingru signālu, sakot, ka Eiropas prioritāte nav atņemt naudu pētniecībai un attīstībai. E, Eiropa atradīs e, naudu citos ceļ, citā ceļā, izmantojot budžeta līdzekļus. Otrkārt, ir skaidra norāde, kur izdot šos te līdzekļus energoefektivitātē. Eh, tas ir, tā ir viena mana, eh, no manām mīļākajām tēmām, proti viedie, zaļie, mazie un vidējie izņēm, uzņēmumi. Eh, un, mums vajag eh, tieši eh, šajā virzībā sniegt atbalstu, kas Eiropā nepieciešams. Treškārt, eh, ziņojums sūta stingru signālu dalībvalstīm. Mums ir jābūt viediem, mums ir jāatrod vietas risinājums investīcijām. Un tāpēc vēlreiz atkārtošos un apsveicu uh, Eh, esmu lepns par to, ka varu visiem teikt, ka esmu lepns eh, par to, ka Eiropa neatņem naudu pētniecībai un attīstībai. Paldies, kolēģi! bet, nu, varbūt, ka romāņu valodas tūkojums nemaz nav nepieciešams, rumāņu valodas tūkojums nav nepieciešams, jo jūs jau ļoti labi te runājāt, mūdīgi, kundz, lūdzu. Paldies. Es gribētu tikai piebilst, ievēļoties citu izteiktiem apsveikumu vārdiem Katlīnai par paveikto darbu. Es īpaši gribētu paust pilnīgu atbalstu izmaiņām, kas ir veiktas vai attiecībā uz FC finansējumu. Es apsveicu faktu, ka mēs virzamies prom no tā, ka būtu jāpaņem nauda kaut kādiem pavisam citiem mērķiem, nekā tas bija paredzēts FC. Tā kā es esmu Mums ir jāapzinās nepieciešamība veicināt energoefektivitāti, tīpaši mūsu komitejas skatu punktu. Katlīna jau to norādīja, ka šeit ir runa par energo nabadzību, un tas ir viens no būtiskajiem risinājumiem, kā virzīt uz priekšu šīs debats par energo nabadzības apkarošanu. Ja mēs runājam par šo te uh, padomu devēju centru vai konsultatīvo centru un, uh, un tekstu par investīciju platformām, tad jāsaka, te ir tādi būtiski elementi, kuriem nav pievērsta pietiekama uzmanība līdz šim, un tāpēc uh, man patīk kāds risinājums pašreizējā dokumentā. Un visbeidzot par investīciju platformu. platformu Man patīk tas, kas te ir teikts par uh, sociālo partneru iesaist dalību valstīs. Te mēs uh, pievēršam uzmanību pievienotajai vērtībai, ko varētu ienest Eiropas strateģiskais investīcija fonds gan no ekonomikas, gan no sabiedrības viedokļa. Tāpat ļoti būtiski būtu radīt jaunas darba vietas. Un visbeidzot, es gribētu sacīt, ka uh, gribētu vēlreiz apsveikt gan Katlīnu, gan citu komiteju deputātiem, kas ir pie tā strādājuši, jo šī kopējā pieeja ir bijusi ļoti laba un tieši tādējādi izdosies panākt efektīvas izmaiņas un panākt mērķus, kādus esam nosprauduši attiecībā uz šo projektu. Paldies! Paldies, kundze! Karī kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji. Es demonstrējuši energoefektivitātes jautājumu, neizmantojot man atvēlētās trīs minūtes. Pirmkārt, es gribēju teikt, ka mēs esam liels pūliņus ieguldījuši pēdējā likumdošanas perioda laikā, ja, lai pilnveidotā pārsni 2020 un novērstu ne, dažādas trūkumus Eiropā un būt konkurētspējīgi ar ASV un Japānu. Ja tīpaši enerģētikas jomā mums ir nepieciešama pētniecība, lai kļūtu efektīvāki un eh, tāpat ir jāizmanto tos rezultātus, kas ir eh, jau sasniegt kādā citās jomās. Runāt par enerģētisko efektivitāti jāsaka viena mājasaimniecība vai viena pilsēta vai viena rūpnīca vai jebkura ēka vai govs ir eh, kas ir e-, energoefektīvāk, dod ja, spēj ietaupīt. Ja jūs izmantojat mazāk naudas, jūs vairāk ietaupat arī uz enerģiju. Tā kā es domāju, mums ir jāmēģina darīt visu iespējamo, lai raudzītos, ka tiek garantēta Eiropas konkurētspēja. Un mēs gal galā par šiem jautājumiem runājam jau 5 minūtes. Redziet, pilnīgi pietika ar 1 minūtu un 20 sekundēm. Paldies, Krišjāns Ēro, lūdzu. Paldies! Es dzirdēju no Tojas kundas tādu nedaudz tādu vilcināšanos eh, saskatīt to kā politiskās partijas jautājumu. Apzināsimies, ka tas ir tāds diezgan liels melīgums mums ir. Tā kā pokerspēlē mm, ir arguments par to, ka šo te naudu mēs ņemam no citas vietas, lai tērētu izaugsmēji Praktiskā nozīmē tādējādi mēs nemainām daudz gadu finanšu plānu, bet gan ātrā veidā cenšamies panākt risinājumu. Es domāju, ka tas pamatīgums, par ko te tiek runāts, netiek aizskarts. Manā skatījumā tas tā īsti nav, jo, ja jūs paņemat pašu apvārsni 2020, tad šobrīd šo programmu uh, finansē no fonda, kas netiek pilnībā izmantots. Tā kā komisija ņem šo te naudu no, šiem, neiz, no šī neizmantotā fonda un uh, iegulda apvērsnes 2020. Tā kā no praktiskā viedokļa komisija šobrīd dara tieši to, lai finansētu izaugsmes uh, projektu, un tas ir tāds mikro menedžmenta piemērs. Nu, iemesls ir tāds, lai neizmainītu uh, daudzgad finanšu schēmu, jo dalība valsts saka, neaktieciet man aploksni, un tad te vienkārši mēģina atrast vieglāko izēju. Manā skatījumā tas ir tāds ļoti pamatīgs priekšlikums teikt, mēs varam to izdarīt, meklējot citas resursus. Pat, ja mēs neizmantojam eh, argumentu par daudzgad finanšu schēmu, mēs varam teikt, jā, darīsim to nu, raudzīsimies, kā dabūt līdzekļus no kaut kur, kaut kur citur bet tā kā pārskat procedūras ietvaros nāk šī sākotnēja iemaksāšana, ja būs obligāti nosacījumi attiecībā uz šo finansējumu, tad, protams, būs jāmeklē citi resursi, jo šīs mikromanagements komisijā jau notiek. Tas ir pavisam vienkārši, un es domāju, ka komisijas priekšlikuma vājā puse ir tāda, ka uh, Viņi saka, ka ir labi ņemt izaugsmē domāto naudu no programmas, kas ir domāta izaugsmas veicināšanai. Tā kā es gribētu mums nedaudz iedrošināt, ka pat ja jūs paraugties uz pašreizējo kārtību, kā nav tiek piešķirt, tad komisija rīkojas tieši tā, kā mēs ierosinām. Skatās uz fondu, kas netiek pilnībā izmantots, ņemta kā no rezervēm un uh, jāsaka, ka tas ir risinājums. Mēs nevaram stūrgalvīgi teikt, ka mēs to nevēlamies un tāpēc mēs visu šo plānu sagrausim. Šeit ir potenciāls sarunām. Paldies! Vai vēl kāds ēnu referents gribētu kaut ko sacīt? Jo Van Bremtes kundze runās pašās diskusijas beigās. Vai vēl kāds ēnu referents vēlas ko teikt? Nē. Labi, tad komisijas vārdā Rego kungs, lūdzu. Paldies, pagaidām man nav komentāru. Es domāju, ka jums būs iespēja šo jautājumu apspriest ar mūsu komisāru Katainēnu jau rītdien. Tas. One second. Would yeah, like yeah. an additional comment. Sekundi, jā, lūdzu. Vārds jums. Es došu vārdu savai kolēģei. Paldies! Es gribētu izteikt dažus komentārus, jo instruments pats par sevi ir um, Eiropas Savienības garantija investīciju bankai, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai eksistētu budžeta buferis. Tāpēc komisija ir ierosinājusi izmantot apvērsni 2020, lai iegūtu, un, un tāpat arī Connecting Europe Facility naudu. Šī nauda netiek pazaudēta, bet tā tiek, vienkārši tiek izmantot savādākā veidā, no grantiem, tāpat to par finanšu instrumentu. Runājot par apvērsni 2020, te ir runa par 3,5% no kopējā finansējuma apjoma daudzgad finanšu schēmā. Kolēģis, please. Kolēģis, lūdzu, Eiropas komisijas kolēģiem vārds. Jā, es gribētu arī pateikties jums par uh, aktīvajām debatēm un to, ka paudāt viedokļus par to, kā tērēt līdzekļus. Mēs vēlējāmies, lai priekšlikums būtu pēc iespējas elastīgāks, lai varētu ļoti ātrā veidā dot pienesumu izaugsmēju un nodarbinātības veicināšanai Eiropā, un tāpēc netiek ierosināts nekādas kvotas attiecībā uz kādu konkrētu tipu projektiem. Paldies, tas arī bija galvenais, ko gribēju šobrīd pateikt. Paldies, kundze! Protams, mums ir vajadzīgas diskusijas. Rīt Van Brems kundze to lidošu jums vārdu. Tātad rīt pulkstens 5.30 būs divas stundas ilgas diskusijas ar uh, viceprezidentu Katainenu un komisāru. Un, protams, visi, uz visiem jautājumiem rītdien tiks sniegts atbildes. Bet komisijas viedoklis ir skaidrs, tātad rītdien 15.30. Un tagad došu vārdu mūsu referentei. Vai jūs varētu izturpēt visus šos te lepnos vārdus? Nē, nīderlandiešu valodā ir kāds sākām vārds, centīšos iztulkot, nezinu, vai man tas izdosies, bet uh, holandiešu valodā saka, ka ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgam, ja jums dod pārāk daudz ziedus jo beigu beigās tam puķiem sekos arī puķu podiņš. Nezinu, vai šo jēgu izdevās jums pasniegt. Jā, bet vakar taču bija starptautiskā sieviešu diena, tā kā tas viss ļoti sadar kopā. Sorry, it's of course very encouraging. Protams, jūsu vārdi ļoti uzmundrinoši, un kā es jau sacīju sākumā, ne tikai referenti vai viņas eh, asistenti strādā, te ir jāsaka, tas ir mans ēnu referentu, šīs komitejas un citu komiteju kopīgais darbs, un es domāju, ka tas ir tas spēcīgākais signāls, kādu mēs kā parlaments vispār varam sniegt, un man ir jāsaka komisijas pārstāvjiem, ka viņi ir ierēģi, un eh, viņi, es pilnībā saprotu, ka jūs nevarat uzņemties politiskus nostāja rītdien ar abiem komisāriem, vienu, kas ir atbildīgs par pētniecību un attīstību, un otru, kas ir atbildīgs par investīciju politiku, mēs varēsim risināt diskusijas, un tās būs labas diskusijas, un uh, būs vēl arī citas diskusijas, bet šodien ar mums kopā ir komisijas pārstāvji, un es gribētu aicināt jūs ņemt vērā, ka mēs paliksim pie savas nostājas runājot par budžetu. Uh, sagatavojieties labam risinājumam un varbūt mēs varēsim sastrādāties, jo gal galā beig beigās būs arī ļoti izdevīga situācija komisijai. Es zinu, ka attīstības un uh, pētniecības ģenerāla direktorātā un arī citos ģenerāla direktorātos, nezinu, vai es esmu pareizi noskaiti, nosaukus visus šos ģenerāla direktorātus, arī ir ļoti augstas prasības un ka viņiem ir tagad jāņem līdzekļi no pārsnes 2020 un no Connecting Europe Facility. Es esmu sekojusi līdz ļoti cieši daudzgad finanšu schēmas izstrādāju un priekšlikumu no komisijas daudzajā ziņā bija līdzīgāka parlamentu nostāja nekā padomas nostājai. Tā kā es gribētu aicināt, būsim partneri šajā cīņā, jo, lai no vienas puses mums ir labs investīcija plāns. Un kā es jau teicu, lielākā daļa, ja ne visi runātāji sacīja, mēs aizstāvēsim šo investīciju plānu, jāsaka, gan arī viss tā teica. Un mēs pat atbalstam šo te pašu pamatu Eiropas budžets to aizsargā, mēs varam to garantēt. Protams, ir jābūt buferim, un mēs arī apsolāmies, ka tā tas būs, bet tās nevar nākt no divām lielām programmām, kas jau ir izstrādātas. Tā mēs nevaram sagatavot Eiropu. Labākajai nākotnē. Paldies visiem par diskusijām un varbūt neiedziļināsimies tik ļoti detaļās, jo budžeta procedūras ietvaros tiks runāts detalizēts. Mēs nospraužam šos principus, garantējam, ka ir saistības, ka būs šis buferis, un tad budžeta, pie budžeta strādājošie deputāti nodrošinās to, ka nauda būs pieejama tad, kad tā būs nepieciešama, lai programma varētu darboties. Un, Jāraugās, lai šī nauda arī nāk no pareizajiem avotiem, bet tagad mēs nerunāsim par finanšu ietvaru. Runājot par energoefektivitāti, es domāju, ka mēs visi esam viensprāts par budžetu, bet par energoefektivitāti es redzu, ka te prioritātes atšķiras, te dažādas diskusijas. Es gribētu vienkārši izskaidrot, ko es nedarīju. Es eh, neteicu, ka tagad uh, Eiropas stratēģijas investīcija fonds ir tāpēc, lai par prioritāti tiktu nospraust energoefektivitāti. Nē, tāds nav jāskatās plašāk. Uh, Bet kamēr vien šis jautājums ir eh, daļa no tās politikas, ko mēs esam lēmuši par eh, klimata izmaiņām un tam līdzīgām lietām, vienkārši viss būs kārtībā. Es neizcēlu šeit atsevišķu atsauces to, jo es eh, domāju, ka mums ir jāiegūst milzīgas investīcijas, kas radīs jaunas darba vietas. Tā, tas ir ļoti būtiski arī, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši grūtībās. Te nebija runa par tikai vienu prioritāti, proti šo energoefektivitāti. Un visbeidzot, jo es to nepieminēju ievadrunā, Es esmu izdarījis grozījumus attiecībā uz eh, maziem un vidējiem uzņēmumiem. Uh, Vismaz Beļģijā nav tāds gadījums. Un uh, Beļģija savā ziņā ir tipiska valsts, ja mēs runājam par uzņēmumu, kurā ir 2000 uh, darbinieku, tad um, pie mums skaitās ļoti liela, tas, tas pie mums skaitās ļoti liels uzņēmums, tas nav mazs uzņēmums. Jāsaka, bija tāda precīzāka definīcija, kas ir arī vairāk saistīta ar inovatīvām tendencēm. Es gadīšu diskusiju ar komisāriem, gribētu pateikties kolēģiem par visiem ziediem, ko pasniedzāt man. Es domāju, ka šis ir tikai pirmais solis, un pat ja mēs nonāksim pie ļoti labi balsojuma itre un citās komitejās, es esmu pārliecināta, ka cīņa nav beigusies un patiesās diskusijas notiks tad, kad mēs dosimies uz sarunām ar padomu, tāpēc būsim pēc iespējas vienotāk šajos jautājumos. Paldies par šiem komentāriem. Tagad runāšu savā dzimtajā valodā. Es vienmēr klausos poļu kabīni, gribētu pateikties poļu tūkiem, jo poli, po, poļu valoda man, protams, ir ļoti svarīga. Un tagad mēs, eh, tātad rītdien pulkstens 5.30 mēs tiksimies uz divām stundām. Komisijas vicepriekšsēdētājs mūs uzrunās un es domāju, ka mēs visi ceram saņemt jautājumus uz tiem jautājumiem, atbildes uz tiem jautājumiem, kas ir mums ir visbūtiskākie, kur mēs ņemsim naudu šim svarīgajam fondam. Tā kā tiksimies rītdien. Liels jums paldies. Visu labu!